Līdz ar to dod vārdu Olgai Seņalovai, kas ir mūsu referente. Un, eh, eh, mīļi draugi, dodoties prom, dariet to lūdzu ātri un klusi, lai mūsu referenti visi uh, palikušie varētu labi sadzirdēt, saklausīt un saprast. Lūdzu, paldies priekšsādātājiem! komisāra kungs, dāmas un kungi. Es nevaru gaidīt, kamēr uh, visi zāli atstās. Es uh, turpināšu runāt. 2015. gada 2. martā padome pieņēma savu nostāju par uh, grozījumu pieņemšanu direktīvai 2746 par ezvana transporta līdzekļa sistēmas izveidošanu. Mēs runājam par sistēmu uz pakalpojuma 112 zvana bāzes, ko var izmantot visas valstis, nē, uh, ņemot vērā valsti kur transporta līdzeklis atrodas un bez papildu izmaksām. Sākot ar 2017. gada oktobri atsevišķas valstis ieviesīs kopēju infrastruktūru, lai nodrošinātu ezvana mm, transporta līdzekļa sistēmas mm, īstenošanu. Mēs mm, šeit tekstā runājam par dažiem, dažādiem transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu tipiem, par to, kā uh, aprīkot transporta līdzekļus ar ezvanu sistēmu, kādas prasības tiks izvirzītas pret transporta līdzekļiem, sakot ar 2017. gadu. Mēs uh, jau ieviešam brīvprātīgi šo sistēmu, um, bet pagaidām brīvprātīgā ieviešana nav bijis pārāk veiksmīga. Uh, tai ir konstatētas relatīvi augstas izmaksas un pēc eh, šīs pilota fāzes 2013. gadā parlaments sāka darbu pie mm, tādas obligātās uh, sistēmas izveidas un četras komitejas uh, eh, - Tranimko, Envi un uh, arī Libe aktīvi iesaistījās uh, šajā darbā atbalstīja obligātās sistēmas izveidošanu, papildināja komisijas attiecīgo priekšlikumu, un šis darbs turpinās līdz šai balta dienai. Paldies kolēģiem par sadarbību. 2014. gada februārī parlaments pieņēma savu nostāju pirmajā lasējumā. Tas nozīmēja mandātu sarunu uzsākšanu dalību valstīm. Padome līdzīgi parlamentam veica izmaiņas sākotnējā tekstā, tam sekoja vairāki trilogi, vairākas konferences par šo tēmu. Abām iestādēm ir izdevies vienoties savā starpā. Es vēlos pateikties Itālijai un Latvijai abu valstu prezidentūrām par konstruktīvo nostāju. Īpaši Itālijas prezidentūras loma bija izšķiroša. Citādi mēs kompromisu diezai būtu sasnieguši. Sarnu laikā parlamentam ir izdevies uh, pieņemt uh, lielo daļu uh, mūsu grozījumu, runājot par ezvana sistēmu kā tādu, par navigācijas sistēmu un tās dizainu. Uh, Un runājot par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, kas dotu papildu vērtību attiecīgai industrijai Eiropā. Lielas paldies sekretariātam un visiem parlamenta dienestiem, kas aktīvi piedalījās šajā darbā. Mēs runājam arī par datu aizto sfēru, kas parlamentam jau pašā sākumā bija ļoti svarīgi īpaši Libe komitejai tika precizēti atsevišķi noteikumi par datu aizsardzību, transporta līdzeklis ar ezvana sistēmu, normālā satiksme ne, nebūs izsakojams. Sistēma um, netiks aktivizēta, ja uh, tā netiks izmantota tāda steidzamā zvana izdarīšanai. Mm, un Ja šāds zvans tiks izdarīts, tad tikai relevanti uh, dati, kas runā par, kas apraksta, teiksim, situāciju, apstākļus, uh, tikai šie dati tiks nodoti tālāk un tikai relevantiem dienestiem. Tagad aizvien vairāk valstu vēlas piedalīties obligātās sistēmas izveidošanā un uzstāj uz uh, nepieciešamas infrastruktūras ieviešanu, kopējas nepieciešamas infrastruktūras, lai visi varētu kopīgi to izmantot. Kolēģi, es ceru, ka rīta balsojot mēs uh, iestāsimies par šo tekstu bez papildu grozējumiem. Dalību valstu sagatavotajā tekstā ir iekļauti IMCO komitejas grozījumi un uh, pēc pirmā lasījuma es varu teikt, ka šīs teksts saskan ar uh, parlamenta kopējām idejām un viedokli. Ceru uz jūsu atbalstu. Lielas paldies! Tagad dod vārdu komisijai. Komisārs Hogan, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs godātie deputāti. Es vēlos pateikties eh, referentei Seņolovas kundzei un eh, arī visai komitejai par atbildīgo darbu. Mans kolēģis eh, nevarēja ierasties, un es runāju viņa vārdā šodien par šo dosjēju. Es atkārtošu, jā, bez parlamenta mēs nebūtu tur, kur mēs esam šodien, nebūtu tik tālu pavirzējušies uz uh, priekšu, mūsu darbs nebūtu bijis tik veiksmīgs. Paldies transporta turisma komitejai par eh, šo sasniegumu. Vēlamies, lai mūsu ielas būtu drošākas, eh, lai satiksmes negadījumi būtu mazāk, bet uh, tie notiek. Un īpaši, kad ir fatāli, mēs, um, vai ļoti smagi, mēs vēlamies nodrošināt uh, palīdzību pēc iespējas ātrāk. Un dažas sekundes var izšķirt starp uh, dzīvību nāvi. Uh, e-zvana sistēma var atrisināt šo problēmu. Šī ir elektroniskā sistēma, kas piedāvā mm, informatīvus pakalpojumus sekundes pēc negadījuma notikšanas un drastiski, dramatiski samazina eh, palīdzības sniegšanu mm, laiku, kurā tas notiek pēc eh, negadījuma. Jo pašā sākumā parlaments uh, atbalstīja ezvana sistēmu, obligātu sistēmu, un rīt uh, mēs varam apstiprināt attiecīgo ierosinājumu aprīkot transporta līdzekļus ar ezvanu. Es domāju, ka komisija ir iesniegusi labu priekšlikumu, parlaments to ir vēl uzlabojis, mums tirgu jau ir privātas uh, sistēmas, kas uh, līdzīgi darbojas ezvana sistēma uh, ļautu uh, praktiski visiem nozares dalībniekiem gūt labumu nepieciešamības gadījumā. Sistēma ir ārkārtīgi noderīga. Palīdzība var tikt sniegta ātrāk, efektīvāk, dati tiek pasargāti, Uh, nevienu transporta līdzekli uh, nevar izsekot pamatoties uz uh, šīs ezvana sistēmas. Tās ir pilnīgi noteikts, tas ir pilnīgi noteikti apliecināms pateicoties īpaši Libe komitejas darbībai pie šī priekšlikuma. Tagad uh, Uh, man jāsaka, ka gan ražotājiem, gan patērētājiem uh, šī sistēma būs izdevīga un dos labumu. Tā kā varu tikai aicināt jūs balsot par to. Labi, tagad mēs sāksim ar grupu pārstāvjiem, un Koelio kungs no tautas partijas būs pirmais. Paldies, dārgie kolēģi, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos pateikties Sēņalovas kundzei par um, milzīgo darbu, ko viņa paveikusi pie šīs sistēmas, pie šī priekšlikuma jau kopš 2003. gada parlaments ir aicinājis ieviest šo sistēmu. Tautas apārties grupa to arī vienmēr atbalstījusi. Tas uzlabos uh, drošību uz ceļiem. Ezvan sistēma glābs dzīvības Tūkstošiem ģimeņu pagaidām mm, piedzīvojušas uh, smagu, smagus zaudējumus, uh, tāpēc, ka notiek šie satiksmes negadījumi, un um, tas joprojām notiek. Mums ir iespēja to uzlabot. Um, automātiski tiktu izdarīts šis uh, zvans izmantojot eh, Eiropas mēroga eh, jau pazīstamo numuru 112, eh, tiks paziņots par notikušo negadījumu, palīdzība var tikt sniegta sekundžu laikā. Tagad mums ir nepieciešams apstiprināt uh, sistēmas uh, iebūvi transporta līdzekļos, uh, un um, ja mēs varēsim to panākt, uh, tas ļaus glābt cilvēku dzīvības, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Šī ir bezmaksas sistēma, tā noteikti uzlabos situāciju uz ceļiem līdz līdz uh, 2008. gadam, nu, cerams, visi transporta līdzekļi tiks aprīkot ar šo sistēmu. Paldies, Gebhards kundze no S&D, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētā kungs. Um, es uh, vēlos pateikties Olgas Eņelovai. Paldies um, tev par lielisko darbu, par šo ļoti pozitīvo rezultātu, ar kuru Latvarams atdzīvot un sociāldemokrāti noteikti balsos par rīt. Mēs noteikti vēlamies, lai palīdzība ierastos pēc iespējas ātrāk, kad notiek negadījums, un ezvans ir kaut kas, kas mums ļoti vajadzīgs. Viena problēma, kas mums bija saistīta ar datu aizsardzību, šī bija tāda ļoti uh, smaga diskusija šeit parlamentā. Un uh, uh, šī pasīva aktīva uh, duālā sistēma ir tāds ļoti labs risinājums. Proti, kamēr sistēma netiek aktivizēta, kas notiek negadījuma gadījumā, transporta līdzekli nevar izsakot, nevar saņemt nekādu informāciju. Netiks uzglabāti dati slikti par eh, vadītāju, par viņa veselību un tā tālāk. To mēs arī nemaz nevēlamies. Mēs eh, vēlamies nodrošināt eh, piekļuvi palīdzības dienestiem negadījuma vietai, lai viņi zinātu ļoti konkrēti, ļoti precīzi, kur negadījums notika, lai viņi varētu pēc iespējas ātrāk ierasties un piedāvāt palīdzību. Un šķiet, ka noteikumi ļoti labi izstrādāti, mēs esam parūpējuši par datu aizsardzību, un uh, palīdzība var uh, tik tiešām tikt sniegta ļoti uh, ātri un efektīvi. Bosoits kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi. IMKO komiteja uh, vienojās par uh, šo jautājumu, un tagad uh, pēc četriem mēnešiem esmu kā ēnu referenti ļoti gandarīta, ka mēs cerams varēsim pieņemt šo ziņojumu plenāru sēdē. Uh, Mēs ļoti bieži zaudējam savus līdzcilvēkus negadējumu dēļ, un es uzskatu, ka pateicieties e-zvana sistēmai cilvēkiem būs iespējams sniegt palīdzību ātrāk un efektīvāk. Pateicoties e-zvanam, varēs cilvēkus ātrāk izglābt, automātiski tiks veikta sazināšanās ar centrālu un tā var ietaupīt tik ļoti dārgo laiku, kas bieži vien tikai dažas minūtes var nozīmēt pārēju no dzīvības uz nāvi. Un Es domāju, ka tā varēs arī uh, daudz labāk uh, sniegt cilvēkiem cietušiem palīdzību, un es domāju, ka tādā veidā Eiropas Savienība varēs uzlabot uh, eh, drošības autoceļiem. Uh, Un uh, mēs uh, domājam arī par augstāku elastības līmeni. Mums ir jāņem vērā tehnoloģiskās attīstības un, protams, neaizmirsīsim arī privāto datu aizsardzību. Citi ir noraizējušies, ka būs uh, pārraidīti dati, kā tajos vēlāk ir iespējams izdzēst. Tieši tādēļ uh, es uh, nevaru atbalstīt ALDE grozījumu, proti, ka cilvēki paši varēs status mainīt, un īstenībā tas vairs tad nebūs mērtiecīgi. Es domāju, ka mums vajadzētu patiešām radīt pareizo signālu, lai šo uh, sistēmu ieviestu. Paldies, Kāja Kallas, pusotra minūte Aldi grupas vārdā. Um, equal, uh, the... Jā, e-svana ieviešana ir pēdējais solis, lai ieviestu drošību Drusība, ja notiek satiekas netikatējumi. Noslēguma teksts iekļauj jaunas normas um, un tiek nodrošināts arī to, ka ēzvan e sistēma netiks ne, nepareiz izmantota. Individuāla personu privātie dati mūsu uh, politiskai grupai ir ļoti būtisks jautājums ezvanu sistēma glāb dzīvības, un uh, to vajadzēs izmantot šī mērķa labāk. Mums ir jāatceras arī to, ka apmēram 40% varēs uh, samazināt negadījumus, kaut arī šeit ir paust arī skepse, un kad būs uh, jaunie, jaunais aprīkojums un uh, e-zvani, uh, tas prasīs uh, izmantot arī jaunu tehnoloģiju, bet tehnoloģijas tādas kā e-zvans uh, var palīdzēt uzlabot uh, drošību tādās valstīs kā Igaunija, kurā ir uh, um, liela uh, transporta kustība, tas varētu būt tiešām ļoti vērtīgi, ja glābšanas dienesti varētu tikt sazvanīti uzreiz. Jā, protams, tas ne, nebūtu nav par brīvu, jo būs jāinvestē un būs jāinvestē uzņēmumiem. Bet tas ir svarīgs punkts, uh, lai nodrošinātu to, ka glābšanas dienesti atbrauks laicīgi. Paldies! Jā, paldies tagad gojas grupas vārdā. Kirjanēnas kundze uz vienu minūti. E il mikrofonu, prego. Lūdzu, runājiet mikrofonā. Jā, priekšādātāji, cienījamie kolēģi, e-zvana sistēma ir precedents tam, ka mēs nākotnē arvien vairāk uzmanību pievērsīsim transporta sistēmas noteikumiem bet arī datu vākšana un privāto datu aizsardzībai jābūt eh, pievērstai pienācīgai uzmanībai. Šie noteikumi, šie izmantošanas noteikumi, tos nevajadzētu noteikt no reizes uz reizi, bet ir nepieciešams izveidot Eiropas Savienībā ietvaru, kādā veidā tieks eh, vākti privāti dati. Par šo jautājumu parlamentā ir atšķirīgi viedokļi. Gan uh, starp politiskām grupām, gan politiskā grupu iekšienē. Šajā gada desmitā mums ir mēķis uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojagājušo skaitu. Ir jādara visu, lai to panāktu. Mm, nevajadzētu pieļaut to, ka tūkstošiem cilvēku gadā zaudē dzīvību uz ceļiem. Tas ir tāds pats skaitlis kā liels pilsētas iedzīvotāji, bet vienlaiks, protams, ir eh, jānodrošina datu aizsardzība. Es domāju, ka ap šie jautājumi savā starpā jāsasaista. Tam ir jābūt saistītam ar eh, digitālo programmu. Zaļo vārdā vārds tagad Ābrehta eh, kungam. Thank you very much. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, vispirms gribētu teikt paldies tam par uh, nopietni veikto darbu un par šo regulējumu es augstu vērtēju to, ka ir ieviesti ievērēm uzlabojumi par to, kā tik izmantota informācija, bet būsim atklāti. E zvanu sistēma jau nevarēs aizsargāt jebkuru no satīvas negadījumiem, aizkavēt, neļaut notikt uh, satīvas negadījumiem. Jā, šeit jārunā arī par tādiem jautājumiem, kā ļoti liels braukšanas ātrums, alkohola lietošana, un tas arī ir būtisks iemesls, kādēļ notiek satiksmes negadījumi. Protams, e, zvans, tas ir domāts kā avārijas signāls, kā lai ātrāk atbrauc policijas dienas, bet es domāju, ka tas ir jautājums arī par kapacitātēm, lai tiešām varētu izmantot šo ārkārtas sistēmu. Un turklāt vēl. Uh, šo e-zvanu eh, e eh, sistēmu var izmantot eh, kā ceļa braucējs, bet kādiem nedot iespēju arī tiem, kas pērka mašīnas, um, lai viņi pateiktu, ka jā, es vēlos šādu sistēmu, vai arī izvēlēties iespēju neizmantot šādu sistēmu. Jo tā, tas ir mobā, mobilais savienojums. Nu labi, dati netiek nosūtīti, bet tie ir ievadīti. Un ja likumdevējs pieņem lēmumu, sniegt saņem šo informāciju. Jā, tad šo informāciju ir iespējams saņemt. Tā ir tāda ļoti dziļa iejaukšanās. Mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, lai mēs ne, neatvērtu šeit eh, Pandoras lādi, lai mēs ne, lai nebūtu tā, ka varētu izsakot jebkuru autobraucēju nav, kur viņš arī būtu. Jā, liels paldies. Tagad vārds Maier kungam no politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Jā, paldies priekšsēdētā. Jā, pats par sevi. Uh, Viss šī e-zvanu sistēma dalībvalstīm būtu jāvērtē pozitīvi. Un tas arī nav kaut kas tik pilnīgi jauns, kā teica daži kolēģi, šī sistēma jau eksistē, arī to izmanto jau tagad daudzi automašīnu ražotāji. Šī sistēma nevarēs vienmēr aizkavēt uh, satīvas negadījumus, bet tas sniegš šo vērtīgo laiku, eh, samazinās šo laiku, kas ir vajadzīgs, lai atbrauktu palīdzības dienesti, bet tomēr šeit vairāk jautājumu nav atrisināti. Viena problēma no vienas puses ir tāda, ka ir ražotāji, ka, ka šajā sistēmā jau strādā. Ko tas nozīmē? Vai būs e, vajadzīgs šeit e, iebūvēt divas sistēmas? Kāds būs risinājums? Vēl viena problēma ir tas ļoti optimistisks laika novērtējums 2017. gada oktobris, kad tiks ievietot šis eh, ārkārtas situācija dienas centrs. Vēl viens eh, nopietns jautājums ir, protams, arī datu aizsardzība, un šeit ir eh, vēl ļoti liela nepieciešama diskutēt un noskaidrot jautājumu. Paldies, tagad Švāba kungam uz pusotru minūti vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamies kolēģis un kolēģi. Arī es vēlos izteikt lielu paldies kolēģies Senalovai un uh, ēnu referentiem par eh, darbu ļoti sarežģītā likumdošanas eh, procesā. Tagad tas ir pabeigts, un tas palielina spiedienu uz visām 28 dalībvalstīm izveidot eh, vienotu sistēmu, kurā strādās šis telefons mans 112. Vēl viens jautājums, par kuru droši vien varētu diskutēt arī ilgāk. Mums ir jābūt skaidram, ka tas ir ļoti svarīgs solis, lai nodrošinātu drošības struktūras visā Eiropas Savienības teritorijā. Par to mēs eh, tautas patijas politiskā grupa ļoti priecājamies. Rīt eh, lasījumā vienīgais grozījums ir no liberāļiem. Un, eh, jā, faktiski tam vajadzēja nākt no zaļajiem un to vajadzētu norādīt. Nu, protams, ka var runāt arī par datu aizsardzību, bet vienā lietā es neticu, proti, ka šis zvans tiks nosūtīts tikai tad, ja to izraisīs ebek un e, Un tikai tādās gadījumos, ja, ja būs ļoti nopietns negadījums, un tieši tāpat kā sociāls teica, mēs esam atraduši šeit ļoti labu kompromisu starp datu aizsardzību un datu drošību. Un uh, ārkārtas sistēmas uzlabošanai Eiropas Savienība kopumā tas ir uzlabots, un es domāju, tas ir pareizais ceļš. Tātad šodien tas nav galvenokārt jautājums par eh, tikai un vienīgi par eh, satiksmes drošību, bet jautājums ir, vai mums izdosies līdz 2017. gadā visās uh, dalībvalstīs ieviest uh, ārkārtas uh, telefonu zvanu 112. Jā, Švābu kungs, zilās kārtības jautājums, jums vai es pieņemsiet šo jautājumu? Rībika kungs jums to vēlas uzdot. Jā, sirsnieks, paldies priekšsēdētāji. Kolēģi Švāba kungs, mani interesētu šis sistēmas prasības e-zvanām. Vai tas viss ir pietiekami izstrādāts un vai tehniskās normas šajā jomā visas ir pietiekami detalizēti izstrādātas? Es paldies kolēģim Rībikungam. Mēs esam jau otrajā lasījumā, un patiešām ir pareizi, ka tas nav tikai vienīgi vienotais 112 telefonu zvanu sistēma, bet ir arī drīkst pastāvēt šādas privātas sistēmas, bet uh, šeit nevajadzētu būt tā, ka kāds tiktu aizkavēts izmantot šo jauno pieeju, un standartizācijas iestādes veido šo standartizēto pieeju tā, lai visi no tā varētu gūt labumus. Izniegs paldies! Paldies tagad Vērnhācer eh, kungs. Es arī gribētu iesniegt pateikties eh, referentei par labi veikto darbu. Mēs tiešām varam būt apmierināti, ka mēs no vienas puses eh, pieņemam likumus, kas glābs cilvēku dzīvības, tas ir ļoti svarīgi un nepieciešami. Mēs priecājamies arī par to, ka parlaments ir atradis kopīgu nostāju un ir uzlabojis komisijas pieeju, un tas parāda, kā komitejas parlamentā var savstarpēji sadarboties. Arī to varos teikt šajā sakarā. Un noslēgumā jautājumā par datu aizsardzību. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts. Daudz esam diskutējuši par brīvprātīgo pieeju vai obligāto pieeju. Domāju, ka esam atraduši ļoti labu risinājumu kas ņem vērā datu aizsardzības pamatprincipus un tos garantē. Un tas arī ir ļoti svarīgi izveidot tādu sistēmu, kas ir pieejama visiem, kam ir uh, publisks raksturs. Jā, paldies uz vienu minūti, Dātona kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Novērst attīstības negatīvums, protams, ir ļoti svarīgs mērķis. Un šie strateģijas mehānismi, kas visvairāk efektīvi garantē drošību, ka tāda es nevaru atbalstīt obligātu e-zvana sistēmu vairāk iemeslu dēļ. Un uh, es domāju, ka tas eh, arī nemaz nestrādās daudzos lauku apvidos, arī apvienotajā karalistē. Tad tam būs tomēr ierobežot pieeja. Un uh, e-zvanam Mums ir jāraugās, eh, kādā veidā veidot eh, labākus, efektīvākus eh, pasākums, kas nodrošinātu un aizkavētu. E-zvana sistēma paliks par tādu sistēmu, kas, manuprāt, neuzlabos sistēmu. Esmu pārliecināts, ka šī sistēma tomēr vērsīsies pret privātuma sistēmu, tādēļ vajadzētu atbalstīt tādu sistēmu, kas būtu brīvprātīga sistēma. Jā, paldies, tagad vārds Gezīnai Maisnerijas pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos sirsnīgi pateikties Olgai Senhalovai, ļoti augstu vērtēju viņas darbu, viņu kā kolēģi, bet viena lieta ir tāda, kas man vēl tomēr nedod mieru. Es gribētu atsauties iepriekšējiem runātājiem. Ep zvana sistēma, kā tā tika prez, eh, prezentēta, jā, tas ir ļoti lieliski, ja tiek uzlabota sistēma, kā klāpt cilvēku dzīvības. Jā, bet eh, kur ir podziņa, kur to izslēgt? Es domāju, ka ļoti labi, ka mums ir inovācijas ceļu sadimas sistēmā, tas ir ļoti svarīgi mums, un tas mums sniedz ļoti daudz iespēju, bet tas viss tomēr saistīts ar datu aizsardzību. Jo tagad ir tā, piemēram, kāds brauc ar kabrioletu, tad eh, kabriolets. Uh, Tur nav teikts eh, šajā lietošanas sistēmā par to, kā attaisīt šo eh, jumtu. Un, jā, šeit tiek eh, teikts, ka tiks garantēts, ka dati netiks izmantot, bet tomēr dati tiek vākti arī bez manas piekrišanas. Un es domāju, ka ja būtu tāda podziņa, ko ieslēgt un izslēgt, tad patiešām tas būtu kaut kas, kādā veidā varētu aizsardzīt datu, nodrošināt datu aizsardzību. Uh, Lūdzu, atbalstiet rīt ādes eh, grozījumu, jo mūsu ieteikums ir tieši soli šajā virzienā. Jā, paldies. Tagad vārds eh, Trešinskas kundzē. Paldies, priekšsēdētā kungs. Ceļu drošība kļūst par prioritāro jautājumu visai Eiropas Savienībai. Francijā uz ceļiem Uh, automobilisti vēlas sevi pasargāt. Pat ja uzskatāt, uh, ka šī sistēma būs uh, bezmaksas sistēma, tomēr ražošanas izmaksas un iebūves izmaksas būs, tas ietekmēs arī transporta līdzekļu kopējās izmaksas. Jā, mēs varēsim piezvanīt 112, pieļausim šo GPS datu nodošanu tālāk. Tas eh, ir interesanti, hm, bet jūs daudz ko solāt. Jūs solāt samazināt eh, navas gadījumu skaitu eh, par lielu procentu, un tas, protams, liek aizdomāties par to, ka sistēma var būt vajadzīga un interesanta, bet kā nodrošināsiet ka dati tiks izmantot tikai tiešiem nolūkam. Mums jāpasargā patērētāji un viņu tiesības. Mēs nerunājam šeit tikai par situāciju uz ceļiem, tāpēc mēs esam pret šo projektu. Paldies, Gāls Pēters Gonsas, pusotra minūte. Jā, paldies priekšēdētāji. Iekšējais tirgus. Un uh, pakāpojumi tajā. Tam ir jāstrādā visam arī ārkārtas situācija. Protams, ka mums ir uh, jānodrošina arī pilsoņu tiesības. Es uh, gribētu teikt paldies uh, referentē, viņi ir veikuši lielisku darbu, tas ir dokuments, kas tiešām ir ļoti līdzsvarots. Atceros, ka 2012. gadā, kad mēs diskutējām par pirmo rezolūciju, uh, Kopš tā laika ir bijušas daudzas uzklausīšanas, esmu uzklausījuši daudzus ekspertus, un es domāju, ka tie, kas ir atbildīgi par šo tematu, ir veikuši ļoti līdzsvarot darbu. Jā, mums ir vajadzīga sistēma, ko nevarētu izslēgt. Ir bieži vien tāda situācija, kad uh, šoferis ir, uh, viņam nav uh, iespēja pašam reaģēt, viņš ir zaudējis samaņu vai nevar uh, piekļūt eh, sakariem vai arī ir, eh, nav šo mobilo sakaru. Tādēļ ļoti svarīgi, lai visām dalībvalstīm, ka tās izmantotu šo sistēmu un ka visām automašīnām tā būtu ierīkota. Protams, tas kaut ko maksā, tas ir skaidrs, tādēļ svarīgi, lai mēs eh, īstenotu vienotu pieeju un ka, lai kāda transporta līdzekļi būtu iebūvēta šāda e zvanu sistēma. Līdz 2018. gadam mums ir pietiekami daudz laika, lai veiktu, noslīpētu visu, jo šī sistēma var glābt dzīvības, daudz dzīvības, un mūsu uzdevums ir, lai sistēma būtu laba, tādēļ es atbalstu šādas sistēmas veidošanu. Paldies, tagad Stailers kundze, paldies priekšsētātāji, gribēju pateikties Olgai Senalovai par izcili paveikto darbu, un e, jau iepriekšējā sasaukumā mēs par to diskutējām. Jāsaka, ka mēs strādājām vaigas viedros, bet galu galā ir e, iznācis ka, patiešām kas tāds, ar ko varam lepnoties. Skotijā, apvienotā karalistē, visā Eiropā tas ļaus glābt tūkstošiem dzīvību. Ja cilvēks e, nokļūst nopietnā negadījumā, tad īstenībā ir iespējams automātiski sazināties ar glābšanas dienestiem. Un es domāju, ka tas būs nāks par labu arī ģimenēm, kas ceļo ārzemēs. Eiropas Savienība ļoti daudz uzmanības velta izpētē un attīstībā, lai ar tehnoloģiju palīdzību uzlabotu savu pilsoņu dzīvi. Pateicoties šādiem pakalpojumiem ir arī tehnoloģijas, kas var uh, sazināties citu ar citu. Es domāju, ka e-zvans ir patiešām sastāvdaļa no tādas viedas mobilitātes. Un e, jāsaka, ka tehnoloģiju varēs izmantot tiešā veidā ikdienas dzīvē, lai varētu to uzlabot ievērojumā veidā. Paldies! Un tagad Vikija Forda uz vienu minūti. aptuveni 26 tūkstoši cilvēku Eiropā katru gadu zaudē dzīvību uz ceļiem, Un ja jūs kādreiz esat uh, ceļojuši uh, ar mašīnu, kā es ar savu ģimeni pagājušā vasarā, un mēs arī cietām negadījumā, tad, protams, jūs gribētu, lai uh, glābieji ierodas uh, negadījuma vietā pēc iespējas ātrāk. Daudzi bija nobazījušies par uh, datu privātumu un arī šīs epa trialoga laikā. Un tāpat uh, bija runāts arī par šo savienojumu ar mīlestību mikrofonu jūsu mašīnā, kur jūs nevarat izslēgt. Varbūt, ka vajadzētu domāt par tādiem brīvprātīgākiem pasākumiem. Un jāsaka, ka runājot par tehnoloģijām, te ir tāds ļoti imperatīvs raksturs. Un mēs te nedomājam par jaunām eh, viedām inovācijām, jo tas maksās ļoti dārgi. Tātad apmēram 100 eh, eiro uz automašīnu, bet padomājiet arī par visas infrastruktūras izmaksām, kas aiz tā slēpsies. Diemžēl eh, tie būs pasākumi, ko finansēs uz citu dzīvības glābšanas pasākumu rēķina. Uh, Uh, eksperti saka, ka varētu varbūt labāk uh, uzlabot ceļus, padurpēties par to, lai mašīna vispār ne, neapkrist otrādi. Lai gan uh, referents ir uh, darījis daudz ko, lai uzlabotu likumdošanu, man šķiet, ka mēs to visu varējām padarīt vēl biedāku, labāku un balstīt uz brīvdarbības principu un padomāt par pareiz finansējuma uh, pielietošanu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, Es gribu pateikt, ka šīs ir tikai pirmās debatas šovakar. Mums ir vēl astoņi citi darba kārtības jautājumi. Līdz ar to ne visi, kas gribēs izteikties brīvajā mikrofonā, to varēs arī darīt. Es došu vārdu tikai astoņiem cilvēkiem no politiskajām grupām. Tagad Tūnen Hoensteins kundze uz pusotru minūtu. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Es uh, pilnībā atbalstu e-zvana sistēmas ieviešanu obligātā kārtībā jaunajās pasažieru automašīnās. Tie, kuriem šī sistēma sagādā raizes, varu pateikt, ka mēs vēlamies cilvēkus aizsargāt, mēs vēlamies aizsargāt arī viņu privātos datus. Uh, un eh, ar sistēmas izmantošanu nebūs iespējams identificēt vai izsakot automašīnas. Jāsaka, ka tekstā ir daudz ļoti labu pārdomātu atziņu, vēlējos pateikties referentei un pārējiem par eh, sasniegto rezultātu. Mēs te runājam par drošību, par cilvēku dzīvību glābšanu. Un gribēju pateikt, runājot par autoražošanu, protams, var izdarīt vēl daudz vairāk, lai uzlabotu drošību automobīļos. Ir labi, ka mēs runājam arī par emisiju samazināšanu un ar pārsteigumu klausos, ka mēs te runājam par drošību, bet ir valstis, kur netiek izmantoti sīko daļiņu filtri dīzeļa dzinējos, un, protams, arī emisijas nodara milzīgi kaitējumu cilvēku veselībai. Tas viss ir jāņem vērā. Īstenībā mūsu veselība, mūsu drošība ir no tā atkarīga. Paldies tagad, Dandī kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, kolēģi. Protams, tas, cik ātri cilvēkam atsteidzas palīgā uz negadījumu vietu, ir tiešā veidā saistīts ar upura e, izredzēm izdzīvot un palikt pie labas veselības. Un e-zvana ierīkošana jaunajās automašīnās patiešām ir liels solis uz priekšu, aizsargājot Eiropas pilsoņus. Uh, garantējot viņiem drošību uz ceļiem, gribēju pateikties Senālos kundzei un Itālijas prezidentūrai par labi veikto darbu, lai arī parūpētos par drošības standārtu uzlabošanu automašīnās. Jāsaka, ka ir tieši saistības starp drošību, privātumu, ir jāuzlabo eh, standārti Domāju, ka mēs esam patiešām uh, panākuši pareizi atbilstošu kompromisu. Šī vienošanās pierāda, ka mēs varam darīt daudz vairāk, lai Eiropu atkal pietuvinātu pilsoņiem. Mēs varam pierādīt, ka mums rūp viņu liktenis, viņu veselība. Paldies! Korbit kungs par procedūru. Priekšsēdētāji, kungs, es gribēju teikt, ka šeit nebija neviena vienīga runātāja no FTD grupas šajās debatēs. Tēļ, ka jums, vai tas tādēļ, ka viņiem šī likumdošana šķiet slikta, vai arī tādēļ, ka viņi vienkārši ir nokaunējušies, ka ko tādu atbalsta tik liels deputāts skaits. Paldies! Thank you. Paldies! Es gribu tikai teikt, ka EFDD grupas deputāti nepieteicās izteikties šajās debatēs. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Parādā uzkundze viena minūte. Dargie kolēģi, rītdien mēs balsosim par e-zvanu transporta līdzekļos, un jāsaka, ka e, tas ir ne tikai vainagojums e, sešiem gadiem smaga darba. Īstenībā rītdien mēs uh, simboliski balsosim par to, lai komisija pēc iespējas ātrāk ievieš obligātā kārtībā šo sistēmu līdz 2018. gadam. Un jāsaka, ka rītdienas balsojums ir arī vēsturiski vēsturisks solis, lai ieviestu tādu sistēmu, kas var glābt cilvēku dzīvības. Tas ir labākais piemērs, kā Eiropas Savienība nodrošina papildu vērtību saviem pilsoņiem. Uh, Mēs esam eh, sapratuši, ka arī digitālās tehnoloģijas ir ļoti svarīgas mūsdienu pasaulē. Ja mēs runājam par eh, digitālām tehnoloģijām un starpsavienojamību, ir jādomā arī par datu aizsardzību. Un jāsaka, ka ziņojumā šis jautājums ir īpaši izcelts, tiek paskaidrots, ka informācija tiks izmantota tikai nopietni negadījumu Uh, apstākļos, nevis lai šos uh, cilvēkus pēc tam kaut kādā veidā izsekotu. Auto nozarēm vajadzētu šo sistēmu ieviest uh, automašīnās visā Eiropā. Paldies, Lašiko Bēnova, uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! šis jautājums ir ļoti piņķerīgs, bet es gribēju pateikties Senelovas kundzei par tik izcilu ziņojumu sagatavošanu. Mēs jau no 2005. gada strādājam pie šī jautājuma. E-zvana sistēma varētu palīdzēt glābt tūkstošiem cilvēku dzīvību, un ir pat tiešām um, apkaunojoši, ka mēs visu laiku vilkām gumiju garumā. Ceļu drošība ir viena no mūsu prioritātēm Eiropas Savienībā. Mums ir jāgrāb, jāglābj Eiropas pilsoņi uz ceļiem. Nāvas gadījumu skaits eh, ir patiešām šausminošs. Mums ir eh, jādomā ne tikai par aktīvo, bet arī par pasīvo drošību. Ir, uh, jādomā arī par labāku pirmās palīdzības sniegšanu un e-zvana sistēmas ieviešana Eiropas Savienībā noteikti nesīs cerētos augļus un ļaus glābt dzīvības daudz efektīvāk nopietni negadījumu apstākļos. Tādos gadījumos katra sekunda ir no svara. Un es esmu pārliecināta, ka arī informācija tiks aizsargāta. Paldies! Tagad nākamais runātājs. E-zvana izmantošana ļaus glābt dzīvības satiksmes negadījumos un tas uzlabos uh, drošību uz mūsu autoceļiem. Bet jāuzdod jautājums, kādas garantijas tiek sniegtas, ka patiešām personas dati tiks aizsargāti, ka cilvēki netiks pēc tam izspiegoti? elastības princips īstenībā atstāja tādu lielu vakumu risku likumdošanā. Un pat ja šie dati tiks izmantot uz īsu laika brīdi, nezinu, cik tas ir droši. Sistēma vēl nav izmantota, mēs nezinām, ko tas viss maksās. Mums ir arī jāsaprot, kā tas viss. Uh, sasaucas ar digitālo datu pārraidi, neviens neteica, kā tas notiks šajā automatizētajā sistēmā, nav nekāda garantija, ka nebūs iejaukšanās pilsoņu dzīv personiskajā dzīvē. Paldies, Jākovičs kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju uzsvērt, ka ēzvana sistēma ir lēta, droša, un tai būs viegli piekļūt. Protams, pateicoties tai, varēs uh, glābt cilvēku dzīvības. Ir pārāk daudz cilvēku, kas zaudē savas dzīvības uz Eiropas autoceļiem. Un, ja būs, ja uh, ātrā palīdzība varēs notikuma vietā ierasties ātrāk, tas varēs samazināt upuru skaitu. Uh, Un īstenībā arī uh, šo airbagu un uh, drošības jostu ieviešana visai krietni samazināja satiksmes negadījumus bojā gājušo skaitu tika arī panākt vienošanās par dātu aizsardzību. Tieši tādēļ es atbalstīšu e-zvanīviešanu. Paldies, Soltes kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ceļu satiksmes drošība, protams, ir viena no prioritātēm. Jāsaka, ka um, ļoti daudz cilvēku, pārāk daudz cilvēku iet bojā katru gadu satiksmes negadījumos - 26 tūkstoši apmēram. Bet ir jāuzsver, ka ir arī uh, jāveic aktīvāks preventīvais darbs. Jāsaka, ka pat par 10 km stundā samazinot pieļauto braukšanas ātrumu arī var samazināt bojā gājušo skaitu. Preventīviem pasākumiem ir jābūt proaktīvākiem, jādomā arī par izglītību audzināšanu. jādomā par citu braukšanas kultūru. Jāsaka, ka e-zvans eh, nesamazinās satiksmes negadījumu skaitu, bet tas samazinās upuru skaitu un varbūt eh, veselībā radītās sekas nebūs tik eh, briesmīgas. Paldies, tagad Obermēra kungs uz vienu minūtu. Priekšsēdētāja kungs, automātiska e-zvana sistēma, lai ātrāk tikt pie palīdzības, protams, ir ļoti labs lēmums ja patiešām šāda sistēma ir pieejama, bet es šeit saskatu divas lielas problēmas. Pirmām kārtām, eh, kas tad notiks ar datu aizsardzību? Es patiešām apšaubu, ka tas viss tiks ievērots par 100% un vai auto ražotāji un apdrošinātāji būs eh, tik godīgi. Nu, mums ir jāapstās, kas notiks, nāks laiks, nāks padoms. Un arī šī it kā uh, garantētā drošība jāsaka, ka ne visās pilsētās, ne visos reģionos ir pietiekami daudz ārstu, ātrās palīdzības dienestu un līdz ar to uh, garantēt, ka e-zvans automātiski nozīmēs augstāku drošības līmeni ir vienkārši liekulīgi un es domāju, ka ko tādu garantēt visā Eiropā būtu patiešām pārsteidzīgi. Paldies! Tagad Marijana Peti ir uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Parlaments vēlas atbalstīt e-zvana ieviešanu. Un e, šī būs regula, ja tā stāsies spēkā, tad šādam e-zvanam būs jābūt visās mašīnās, un datus nevarēs e, glabāt ilgu laiku. Uh, Pateicoties e-zvanām, varēs uh, glābt cilvēku dzīvības, jo automātiski automašīna raidīs zvanu uz 112 uh, dienestiem. Līdz ar to visi pilsoņi to varēs izmantot bez maksas. Dalību valstīm ir uh, jādara vairāk, lai pilsoņi tiktu informēti par e-zvanu izmantošanas iespējām. Būs dalību valstis, kam vajadzēs arī uzlabot telekomunikāciju infrastruktūru, lai šī sistēma patiešām darbotos efektīvi un jāparūpējas, lai pilsoņus varētu sameklēt, uh, lai viņu uh, atrašanās vietas dati būtu pieejami visās vietās vienādi precīzi. Tā tas, diemžēl, visur nav. Un, ja notiks satiksmes negadījums, tad notiks um, sazināšanās ar uh, 112 operatoru, un tas, protams, būs ļoti labi. Paldies! Kaputo kungs, viena minūte. Paldies! E-zvans darbosies uh, bez uh, vadiem, tātad tā būs bezvadu sistēma, un pateicoties tai. Uh, ātrā palīdzība uz notikumu vietu varēs atteikt, atteikties pietiekami ātri, un jāsaka, tas varbūt ļaus izglābt dzīvību uh, ļoti daudziem tūkstošiem cilvēku Eiropas Savienībā katru gadu. Pateicoties satelīta datiem, kas tiks izmantot, cilvēki, pie cilvēkiem varēs atteikties daudz ātrāk, un uh, viņiem ātrāk varēs sniegt palīdzību. Bet neaizmirsīsim arī privātuma aspektus. Kā šie dati tiek apkopoti un kas ar tiem notiek tālāk? vajadzētu garantēt, lai šo datu pārraide notiktu labāk, ievērot arī datu aizsardzības principus. Paldies! Hogan kungs, lūdzu jums pēdējais vārds šajās debatēs. Paldies, priekšsēdētāj kungs! gribēju pateikties arī tiem, kas izteicās debatēs par uh, šo tik konstruktīvo dialogu. Bija ļoti jauki ieklausīties visos deputātos, kam bija kas sakāms šajā sakarā. Debatēs mēs ļoti labi varējām uh, saklausīt, ka pārsvarā kolēģi atbalsta e-zvanu sistēmas ieviešanu, un esmu pateicīgs par šo izrādīto atbalstu. Un Eiropas parlaments atkal ir pierādījis, ka tas vēlas uh, izmantot e-call jeb e-zvana sistēmas priekšrocības. Un uh, tas būtu ļoti vērtīgi, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Jā, tās ir jaunās tehnoloģijas. Tā tiks izmantota pasažieru automašīnās, mikroautobusos, lai varētu ātrāk nokļūt pie uh, negadījumā cietušajiem. Un tādā veidā ir iespējams uzlabot drošību, ir iespējams glābt cilvēku dzīvības un, protams, diemžēl joprojām notiek negadījumi. Tas ir atkarīgs arī no šoferu uzvedības uz ceļa. Uh, Bet nenoliedzami e-zvans būs ieguvums. Es e, zinu, ka Fordas kundze bija noraizējusies arī par izmaksām, ko tas nozīmēs patērētājiem, lai varētu šādu sistēmu, šādu tehnoloģiju ieviest automašīnās. Un 100 eiro, ko viņi pieminēja, nemaz nav precīzs skaitlis, jo, piemēram, eh, GPS sistēma jau tagad atrodas daudzās mašīnās, tā jau ir instalēta, un tas tā tad šīs eh, izmaksas nemaz nepadara par tik augstām, un, lai glābtu cilvēku dzīvības, īstenībā 100 eiro nemaz nav tik augsta cena, un es gribēju pateikties referentei, ēnu referentiem un visiem deputātiem, kas izteicās šajās debatēs. Paldies. E, Komisāru Hogan. Paldies komisāram Hoganam. Un tagad referente Senilovs kundze lūdzu. Děkuji za slovo, dovolte mi uzavřít tuto debatu. Paldies par iespēju noslēgt šīs diskusijas. Paldies kolēģiem par komentāriem, par izteikto atbalstu, kas šodien diezgan iespējīgi izskanēja. Un ne tikai šodien, bet arī visu likumdošanas procesu ietvaros daudz pieminēja, ka šis process nav bijis īs. Un uh, ir biežas arī kritiskas piezīmes, kuras es uh, rūpīgi pierakstīju. Un uh, uh, es domāju, ka mums ir izdevies tagad kopīgi dalībvalstīm tomēr pārvarēt šīs problēmas samērā veiksmīgi noslēgumā. Uh, teikšu, ka horizontāla e-zvana sistēmas ieviešana Eiropas Savienībā uzlabos uh, drošību uz ceļiem. Katrī piekrītu, ka šis nebūs vienīgais solis šajā virzienā. Eiropas Savienība bieži ir apgalvojusi, ka negadījumu skaita samazināšana ir viena no mūsu prioritātēm un cerams, ka balsojums to arī apliecinās. Paldies! visiem. Līdz ar to šīs debates.